ļoti atpazīstams un redzams un cilvēkiem sasniedzams. Lai mēs pārliecinātos, ka projektu pieņem un šo instrumentu izmanto pilsoņi. Paldies! Paldies visiem deputātiem, kas iesaistījās uh, debatēs. Šobrīd varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, tātad piektais darba kārtības punkts punkts. Šeit esam paredzējuši eh, pusstundu, nākamo pusstundu tam atvēlēt, un eh, gribu jau no paša sākuma eh, uzsvērt, ka pulksten 11.10 būs balsojums. Zālē ieradīsies arvien vairāk deputātu līdz pulksten 11.10. Tāpēc darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai izdotos šo jautājumu izskatīt pusstundas laikā. Eh, lai izskatītu eh, grozījumus eh, programmas tiesības un pilsonību izveidēja laikposmam no 14. līdz 20. gadam. Referente ir Kinga Gonza, ir saņemti 140 grozījumi, tā skaitā grozījumi par ziņojuma uh, Uh, projektu. Tātad kopā 185 uh, grozījumi ir rēģēt uz komisijas priekšlikumu. Atgādinu, ka šeit jāpiemēro 50. reglamentā pants, jāpārliec, jāatgādina, ka šo jautājumu skatām kopā ar um, uh, nodarbinātības un FEM komitejām, bet uh, paši, uh, kā arī izskatām to paši savā komitejā, uh, un e, izteiksies iespējams arī padoms un e, e, komisijas pārstāvji. Tāpat laipni lūgti mūsu vidū Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komitejas pārstāvim Balena kungam. Laipni lūgti. Paldies, kā stierties. Pirmkārt, uzklausīsim referenti, pēc tam sāksim diskusijas. Gonsas, Gons, lūdzu. Paldies! Jūs pieminējāt 140 grozījumus, kas norāda, ka interesi par šo dosiju ir liela. Un e, jūs arī norādījāt, ka atsevišķos pantos ir dalīta komiteja atbildība. Tāpat ir svarīgi ņemt vērā grozījumus, kas tika iesniegt FEM un nodarbinātības komitejās. 51 nodarbinātības un vairāk kā 100 grozījumu FEM komitejā. Gribēju piesaukt laika grafiku. FEM komiteja balsos tuvākajās dienās, vai nu šodien, vai rīt. Nodarbinātības komiteja savukārt balsos 9. oktobrī. Apzinoties grozījumu skaitu, domāju, ka mēs varam jau sākt strādāt pie kompromisa grozījumiem, jo laika nav daudz. Vis 26. novembrī vajadzēs eh, nobalsot visās komitejās, un tāpēc jau tēt jāsāk strādāt pie kompromisiem. Esam noturējuši jau arī sagatavošanās sanāksmes piedaloties komisijai, gatavojoties formālām pārunām un uzzinot eh, vienam otra nostāju. Gribētu īsumā pastāstīt pār to, kas ir galvenie problēma jautājumi un kas ir tēmas, attiecībā uz kurām varētu rasties diskusijas. Ir iesniegti daudzi grozījumi par eh, diskrimināciju. Kā iespējams dažādā veidā to formulēt? Dažādos grozījumos izmantots eh, tas hartas, eh, um, izmantot hartas jēdzienu, citos izmantot līguma jēdzienu. Domāju, ka mums vajadzētu izvēlēties vai nu vienu vai otru terminoloģiju, lai spēcīgāk spētu aizstāvēt savu nostāju pārnās ar padomi pārunās ar šo varētu rasties zināms problēmas. Vēl viens jautājums, kas būtu jāapspriež, ir eh, jautājums par valodām. Eh, vairākos grozījumos ir norādīts, ka Eh, konkursiem jātiek izsludinātiem visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. No vienas puses tas ir ļoti laba doma, no otras puses tas visu palēnina. Mums vajadzētu vienoties par efektīvāko risinājumu, kas palīdzēs darbā NVO un citām organizācijām, kas gūs atbalstu no šiem fondiem. Vēl viens jautājums šajā priekšlikumā, par ko nav vienprātības, ir, vai izvēlēties īstenošanas vai deleģētos aktus. Lielā mērā šis jautājums ir līdzīgs kā tiesiskuma pro programmā, par ko jau runājam ar ēnu referentiem no šī dosjē. No vienas puses vajadzētu ļaut rīkoties ikgada darba programmās, bet no otras puses rodas jautājums, vai tas visus darbus nepalēlinās. Uh, Katrā ziņā būtu svarīgi kontrolēt eh, šo aspektu. Pieminēja arī tiesiskuma programmas kontekstā, ka tika iesniegti daudzi grozījumi, kurā tika piedāvāts eh, nosaukt konkrētas organizācijas kā programmas atbalsta saņēmējs. Uzskat, ka mums vēlreiz vajadzētu to apspriest. Un atzinumā tiek norādīts, ka labāk konkrētas organizācijas tomēr neminēt. Vēl gribu pieminēt, ka nodarbinātības komitejā uh, Lamberta uh, tas kundze uh, eh, referente uh, darbojas arī šajā komitejā, un mēs jau līdz šim esam veiksmīgi sadarbojušies, uh, kā arī ar Bastosas kundzi no FEM komitejas. Uh, un eh, domāju, ka arī nākotnē mums izdosies veiksmīgi sadarboties. Es gribētu pateikties visiem, kas iesniedz grozījumus, paties arī ēnu referentiem, kas iesaistījās darbā aktīvā veidā jau no paša sākuma, arī konsultējoties ar pilsoniskajām kā sabiedrības organizācijām, ar ko eh, konsultējoties, eh, lēma, ka programmas nosaukumu vajadzētu mainīt. Eh, tā kā tie programma tiek saukt tiesības un pilsonība, eh, organizācijas vienojās, ka, eh, vai, ka ne jau tikai Eiropas Savienības pilsoņi gūs labumu no šīs programmas ka eh, labumu gūs eh, visi, kas uzturas Eiropas Savienībā, ne tikai pilsoņi vien. Uzskatu, ka tas ir svarīgs aspekts, par kuru ceru, ka izdosies panākt vienošanos beigās. Katrā ziņā paldies visiem, kas eh, mani atbalstīja, un es pārliecināti, ka beigās izdosies nonākt pie veiksmīgu ziņojumu. Paldies, Goncas kundze! Nu, un tagad pāris minūtes institūcijām, pirmkārt komisijas pārstāvi Mišu kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Referenti tik labi e, īsumā pastāstīja par grozījumiem, ko esam saņēmuši, ka, manuprāt, viņas piesauktās tēmas ir tieši tās tēmas, pie kurām ir jāturpina darbu mums visiem kopā. Gribu norādīt, ka mūsu priekšlikumām par pamatu izmantojām līgumus. Priekšlikums nav um, ierobežots, lai attiecinātu to uz Eiropas Savienības pilsoņiem vien. Horizontālie kopīgie jautājumi ir jārisina horizontālā veidā. Uzskatu, ka šī programma veicina visu personu tiesību aizsardzību. Tas ir galvenais tās mērķis. Un es ceru, ka uh, gala priekšlikumā uh, tekstā izdosies to atspokļot. Paldies, Florīdī kungs, eh, pārstāvot padomu. Divas minūtes jums. Paldies, priekšsēdētāji. Padome eh, atbalsts, eh, tātad būs daļējās pieejas izskatīšana notiek 8. jūnijā. Padoms vispārējās daļējās pieejas izskatīšanā tika konstatēts, kā arī uh, vienlīdzība būtu jāiekļā programmas nosaukumā. Tika konkretizēts arī darbības, ka ir jāpanāk Eiropas Savienības pievienotā vērtība, pārobežu sadarbība, eh, valstu ietekme uz paraugu prakses eh, izplatīšanu. Uh, Un tālāk runājot par konkrētiem mērķiem, tajos ir iekļaut prevencija un e, vardarbības pret bērniem un sievietēm novēršana, kā arī pievēršamies e, upuriem un riska grupām. Tiek saskaņota esošā programma ar patērētāju programmu. Minimālie procenti, cik eh, finansējumu jānovirza uz, eh, uz eh, grantiem, tātad ir 65 procenti. Un pievēršoties konkrētiem mērķiem, vei, gribam veicināt vienlīdzības ar vīriešiem, sievietēm un veicināt dzimumu līdztiesību kopumā. Runājot par organizācijām un iestādēm, tāpat kā uh, tieslietu programmā, tās var šeit piedalīties līdztekus NVO. Un nākamais runājot par indikatoriem, tāpat kā iepriekšējā kom programmā, padome ir definējis konkrētus kritērijus, kas jāņem vērā monitoringā un programmas izvērtējumā. Uh, Eh, Kipras prezidentūra vēlas eh, noturēt tehnisko ekspertu sanāksmi, lai varētu izskatīt parlamentā iesniegtos grozījumus padomas tālākajā daļējā pieeja. Eh, Paldies, un Valentkungs pārstāvot Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komiteju. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka ieaicinājāt mani piedalīties diskusijās, apspriežot šo ļoti nozīmīgo programmu. Mums ir skaidrs, ka, lai arī bijām nobažījušies, ka divas pārējās programmas varētu, zināmā mērā, mazināt šī uh, atzinuma ietekmi, tomēr, uh, sekojot līdzi komisijas sanāksmēm un uh, mūsu komitejā noturot diskusijas konstatējām, uh, ka šis uh, atzinums ir ļoti veiksmīgs. Arī novērtēju jūsu referents paveikto, tikāmies ar viņu, kā arī ar citiem deputātiem, sadarbojāmies un nonācām pie ļoti skaidra signāla. Signāls ir šāds. Turpmāko septiņu gadu laikā, kamēr programma turpināsies, pilsoņu tiesībām vajadzētu tikt uzlūkotām kā galvenajam augstākajam uh, etalonam visā mūsu darbā. Ir jāņem vērā, kā tas ietekmēs sievietes, cilvēkus e, īpaši mazaisargātā situācijā. Mums ir jāpārliecinās, lai šie, šis dokuments turpināt šīs tiesības aizstāvēt Un eh, līdz šīm lielākās problēmas, ko konstatējām, bija, ka priekšlikumi, kuros tika aicināts veikt pārmaiņas, zināmā mērā mazinātu uzsvaru uz sieviešu uh, tiesību aizsardzību. Nu, manas puses tas būtu viss. Gribu pateikties, ka uzaicinājāt mani ierasties. Lielas paldies deputātiem, kas ar mums sadarbojās, izstrādājot atzinumu. Un, ja mēs kādā veidā varam palīdzēt programmas izveidē un monitoringā, mēs eh, komiteja ļoti par to priecātos. Paldies! Tad mm, diskusijas. Lūdzu, atcerieties, ka laika mums nav daudz. Uzklausīsim ēnu referentus. Anģelīnī kundze, eh, Vikstromas, eh, Lamberta kundzes, Havera Lopes kundzes. Pirmkārt, Anģelīni kundze, ja varat, lūdzu, pieturieties pie divām minūtēm, jo 11. mums jābalso. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu pateikties Gonsas kundzei par paveikto darbu. Konstatējām, kam ir iesniegts liels skaits grozījumu, bet tajos visos iezīmējas eh, līdzīgas domas – ka ir nepieciešams koncentrēties un stiprināt nediskriminācijas eh, principu. Šis aspekts programmā ir jāuzsver pēc iespējas vairāk. Īpaši ir eh, jāpievēršas uh, personām vismazāk aizsargātākajās situācijā, garantējot tiem aizsardzību. Te ir runa par sievietēm, nepilngadīgajiem un vispārējām eh, riska grupām, piemēram, eh, cilvēkiem gados vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Esam uzsvēruši nepieciešamību garantēt dzimumu līdztiesību Un eh, šeit piesaukt arī pozitīvā pieredze, ko eh, konstatējām ar eh, Dafne kontekstā. Uzsveram arī, ka programmu nepieciešams izmantot cenšoties iestāties pret vardarbību ģimenē. Visbeidzot, pēdējais komentārs par nepilngadīgajiem īpaši gadījumā, ja bērni ir pamesti vai ja e, viņi nonāk cilvēku tirzniecībā vai jebkādā veidā e, citādi tiek apspiesti un izmantoti. Šajā programmā esam apkopojuši uh, tātad eh, ieteikumus sadarboties eh, MVO un dažādām institūcijām, lai uzlabotu situāciju šajā jomā. Paldies! Viktrons eh, Kundze, Cecīlija, vārds jums. Lūdzu. Vai atvainojiet, priekšsēdētāja kungs, mums te bija ļoti intensīvas un interesantas divpusējas diskusijas. Uh, un es aicinātu arī citiem kolēģiem tādās iesaistīties. Pirmkārt, esmu um, ēnu referentu pārstāvot ALDE grupu, un es gribētu pateikties referentai par lieliski paveikto darbu. Un īpaši paldies um, arī uh, viņas kolēģiem no citām uh, politiskajām grupām, uh, ar ko bija ļoti interesanti sadarboties. Uh, Eh, komisija ir izteikusi priekšlikumu, eh, kuru es uzskatu, ka ir iespējams padarīt lielā mērā efektīvāku, bet ir svarīgi, lai katra no iesaistītajām pusēm saņemtu pienācīgo uzmanības apjomu. Tāpēc esmu iesniegus grozījumus, cenšoties to garantēt. Esmu nobežījusies, ka darbs pie uh, līdztiesības netiks gana spēcīgi uzsvērts. Atbalstu grozījumus, kāros tiek aicināts mainīt 4. pantu komisijas priekšlikumā par konkrētiem mērķiem. Šobrīd ir nosprosts pārāk liels mērķu skaits, tie var lielā mērā viens otru kavēt. Un uzskatu, ka tāpēc tos vajadzētu skatīt katru atsevišķi skaidrības labad, lai katrs no mērķiem saņemtu pienācīgo uzmanību. Gribu arī aicināt pievienot ksenofobijas novēršanu pie mērķiem. Ksenofobija ir ārkārtīgi liela problēma daudzos no dalību valstīm. Esam konstatējuši traģiskus piemērus, līdz kam tā var novest. Un zināmā mērā tā arī apdraud Eiropas vērtības, tāpēc ir svarīgi uzsvērt arī ksenofobiju. Tāpat gribu uzsvērt nepieciešamību eh, veicināt, aizstāvēt un eh, cīnīties par cilvēku ar īpašām vajadzībām, tiesībām. Tas būtu bijis jādara jau sen atpakaļ, bet eh, nekad nav par vēlu. Ir jākoncentrējas uz šo cilvēku tiesībām. Ir jācīnās arī pret nelīdztiesību, kas ir balstīta uz dzimumu, bet uh, Tāpat gribu vērst arī jūsu uzmanību uz nopietno darbu, ko veic NVO un citas organizācijas šai ziņā. Mums vajadzētu atbalstīt viņu paveikto, jo ne jau vienmēr ir viegli būt nevalstiskajai organizācijai Eiropā mūsdienās, nu vismaz dažās dalību valstīs. Šim ziņojumam nebūs reāls ietekmes, ja tas nesaņems atbilstošu finansējumu vajadzētu pārliecināties, ka garantējam programmai pietiekošu finansējumu. Kopumā uzskatu, ka referenti piedāvā labu pieeju, ko varu atbalstīt savas grupas vārdā. Un e, grozījumi ir arī iesnieguši vērtīgus papildinājumus un ceru, ka ēnu referentu vidū varēsim tos vēl turpināt apspriest. Atcerēsimies, ka galvenais mērķis ir garantēt e, Eiropas pievienoto vērtību arī šeit. Paldies! Lamberts kundze, divas minūtes jums. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties Kingai Gonsai par veiksmīgo sadarbību. Viņa norādīja, ka strādājam pie tā arī nodarbinātības komitejā un cenšamies rast sinerģiju starp mūsu abām komitejām, lai pārliecinātos, ka abi strādājam vienādā vienā virzienā. Iespēja mainīt programmas nosaukumu, mūsuprāt, ir atbalstāma, jo tādā veidā tiktu precīzāk atspogļots programmas saturs. Joma jautājums pār datu aizsardzību. Uzskatu, ka attiecībā uz to varētu rast veiksmīgu kompromisa grozījumu. Lielā mērā pievienojos iepriekš teiktajam, uh, ko e, pauda citi ēnu referenti. Bet joprojām man ir jautājums par patērētāju tiesībām. Kā tas ierakstīsies vispārējā pakotnē? Manuprāt, ne visi uh, uzskata, ka uh, patērētāja tiesības uh, iet uh, līdztekus citiem jautājumiem, piemēram, par to, kā turpināsies Dafne programma. Par šo jautājumu es labprāt dzirdētu vēl papildus atbildes. Paldies, Lamberts kundze! Lūdzu, Robero kundze, divas minūtes jums. Paldies, prieksēdētāji! Gribu um, pievērsties tātad tiesības un pilsonība virsrakstam. Eh, ir, ne, mēs nedrīkstam aizmirst prioritātes. Ja raugāmies uz šo programmas daļu, kurā koncentrējamies uz prevenciju un uz, uz narkotiku atkarību, uzskatu, eh, ka pievēršanās šiem jautājumiem novērš uzmanību no darbības apkarošanas kopumā. Eh, Dafne programma nesaņems lielāku finansējumu tagad, un mēs vēlreiz gribam uzsvērt, ka ir nepieciešams novērst vardarbību pret sievietēm. Tas ir noziegums. Un, eh, un tam nevajadzētu pievērst eh, tikpat lielu uzmanību kā narkotiku lietošanai, kas ir daudz mazsvarīgāks jautājums. Uh, Nevajadzētu pieminēt šo uh, programmu te, uzskat, ka drīzāk tā būtu jāpiemina programmās, kur ir runa par veselības uh, pa, pakalpojumiem. Ja jūs to pieminat šeit, tad šķiet, ka visus eh, šos jautājumus jūs uzturat kā uh, vienlīdzīgus, lai gan jautājums par varmācību pret sievietēm šeit ir daudz nopietnāks. Uh, Līdz ar to ziņojums e, izveidojas nelīdzsvarots. Varam runāt par dažādām sistēmām, bet atcerēsimies, ka Dafnes programma saņem tikai 1% e, kopējā iekšējā tiesiskuma e, finansējuma. Paldies! Atgriežamies pie Gonsas kundzes, kas var tēt noslēgt debats. Lielas paldies! Paldies par komentāriem! Jūs arī noformulējāt galvenās bažas un uzsverāt, kādas dilemmas pastāv programmas saistībā. No vienas puses eh, mēs atzīstam, ka šī programma ir eh, turpina agrākās eh, programmas, bet līdz ar šo atzinumu turpinās arī mūsu lielais jautājums, cik mērķus varam censties panākt ar ierobežotiem uh, Uh, līdzekļiem, vai runa par uh, Eiropu pilsoņiem. Uh, ja te mēģinam piesaistīt šos finanšu resursus, nu tas diez vai izdosies. Ja salīdzinām ar iepriekšējo budžetu, trim iepriekšējām programmām un ar pēdējās programmas finansēm, varam konstatēt, kā finanšu resursu piedāvājums ir samazinājies. Līdz ar to uzskatu, ka turpināsies diskusijas mūsu vidu par to, kā nonākt pie kompromisa risinājumu attiecībā uz mērķiem. Lai mērķu nebūtu pārāk daudz, ņemot vērā ierobežotos resursus. Tāpat laikā mēs nedrīkstam atteikties eh, no svarīgākajiem aspektiem, kā piemēram atcerēsimies par agrāko Dafnes programmu un eh, par jaunajiem mērķiem, kas nāk eh, klāt. Uzskatu, ka mūsu komitejai tā būs galvenā dilēma vienoties par mērķiem. Pirms noslēgsim pārunas. Citā ziņā varu jums pilnībā piekrist. Džīna Lamberta pieminēja patērētāju tiesības un patērētāja aizsardzības jautājumu. Ir vēl viens fonds, kas nosad citus patērētāja aizsardzības aspektus. Es domāju, ka arī šajā jomā mums ir jānonāk pie visiem pieņemama risinājuma. Kas lielā mērā arī ierakstītos šajā programmā un ne jau kopā ar divus programmu veidus. Arī pie tā ir jāpiestrādā. No manas puses pagaidām būtu viss, un liels paldies visiem par izrādīto atbalstu. Paldies arī e, Ekonomisko un sociālo lietu komitejai. Mums bija ļoti veiksmīgas sanāksmes un sadarbība. Paldies! Thank you, Mrs. Gonsas. Paldies, Gonsas kundzei, e, mūsu referentei. Līdz ar to mums tagad jānoteic uh, balsošanas datums. Tas būs 26. novembris. Un tas nozīmē, ka varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta izskatīšanas. Mūsu rīcībā ir vēl pusstunda, jo balsojums notiks 11.10. Tagad sēstais darba kārtības punkts programma Eiropa pilsoņiem. Tās izveide laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam. Un referents atzinums sagatavotājs ir Sabas Ogors. Uh, vispirms mēs apspriedīsim atzinuma projektu un pēc tam noteiksim uh, termiņu grozījumu iesniegšanai. Vispirms uzklausīsim Sogora kungu, pēc tam sāksim diskusijas bet vēlējos jums, kolēģi, atgādināt, ka, lai mēs varētu ievērot kultūras komitejas noteiktos termiņus, tad tā, tā, tā ir atbildīgā komiteja šajā jautājumā, grozījumu, ir jānosaka grozījumu uh, iesniegšanas termiņš ir um, jāsaīsina salīdzinot ar uh, iepriekš noteikto. Un tagad vārds Sogorkungam. Paldies, priekšsēdētāji, mums ir ļoti saspringts darba grafiks pie šā atzinuma, un kom kultūras komiteja nav spējusi vienoties ar padomi par tiesisko pamatu. Uh, parlamenta juridiskais dienests norādīja, ka programmā ir divējādi mērķi. Pirmais mērķis ir mm, atgādināt vai godināt Eiropas Savienības vēsturi, un vēl ir otrs mērķis, kas ir saistīts ar pilsoņu tiesībām, un tādēļ ir nepieciešama divējāda dubulta juridiskā bāze. Tā tad šeit ir līdz ar to divi punkti. Likumdevējam ir jāizlēmi par to, ka abi, vai abi mērķi ir vienlīdz svarīgi, vai piemiņas mērķis ir pas, pakārtots pilsoņu līdzdalībai un jautājums arī par uh, šiem uh, līguma pāntiem par 352. un 167. pāntu, kā, kā tiesisko pamatu šim, uh, šai programmai. Patiesībā šeit veidojas tilts starp pagātni un pagat, tagadni Eh, programmā ir eh, jānorāda, ka Eiropas kopienai eh, valda kopīgs gars, sadarbības, ciešāks sadarbības gars. Šis Eiropas gars pils, programmā Eiropas pilsoņiem ir vērsts uz kopīgu projektu īstenošanu Un uh, šeit ir runa par startautiskiem projektiem, uh, likvidējot šķēršļus Eiropas uh, Savienībā. Ir jārunā par kultūras daudzveidību un par labāku savstarpēju izpratni un jārunā par 50 gadiem Eh, kuros ir gūti panākumi. Paredzētais finansējums ir 229 miljoni un eh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 26. septembris šobrīd noteikts. Tagad uzsāksim diskusijas. Eh, kolēģi, lūdzu, kas vēlas uzstāties? Jaroks kundze. Paldies. Es Es eh, gribēju runāt par komisijas priekšlikumu, bet, diemžēl, runātāja atslēdzās mikrofons. Tātad komisijas priekšlikums iekļaut romus kā vienu no fokusa grupām Eiropas pilsonības sakarā un pilsonības mērķu sakarā. Tas ir ļoti daudzsološi mm, no mūsu komitejas viedokļa, jo mēs esam cīnījušies par Eiropas romu stratēģijas izveidi. Uh, Mēs uzskatām, ka tie pilsoņi, kas ir ekonomiskā ziņā izstumti no Eiropas, nespēja īstenot savas Eiropas pilsoņu tiesības. Un es uh, vēlētos uh, šajā tekstā iekļaut uh, to jautājumu par uh, nepieciešamību vērsties uh, pie šīm fokusa grupām, pie tiem Eiropas reģioniem, kur uh, uh, ideja par vienoto Eiropu, vienoto Eiropas garu ir vēl tālus nākotnes jautājums, un ka mums ir jāstrādā pirmkārt šajās grupās un šajos reģionos. Paldies, Gons Skundze! Ēnu referente. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vēlējos komentēt vispirms šo juridisko pamatu. Es ceru, ka mums būs šī duālā juridiskā bāze, ka mums arī būs savs vārds sakāms šajā lietā, jo kā var runāt par Eiropu pilsoņiem, par šīs programmas finansējumu, par izpratnes veidošanu par Eiropas pilsonību, un tai pašā laikā mēs nespējām pārstāvēt pilsoņu intereses šai jautājumā. Es vēlu mums visiem panākumus šai cīņā un ceru, ka mēs gūstīm panākumus. Es uzskatu, ka šī programma ir viena no svarīgākajām programmām. Mēs a, sūdzamies par eiroskepticismu, par to, ka Mm, Eiropas parlamenta vēlēšanās ir maza vēlētāju aktivitāte, un tādēļ mums būtu nepieciešama ļoti stipra programma, iesaistot Romus un citas grupas, kas vēl pilnībā neapzinās savas tiesības, Eiropas Savienības dotās priekšrocības viņu ikdienas dzīvē. Šie cilvēki vēl neizprot, kā viņu ikdienas dzīvi ietekmē Eiropas Savienība un uh, Mēs uh, domājam, ka tādā veidā mēs uh, būsim stipri visi kopā un cīnīsimies par šīs programmas īstenošanu. Paldies, Romēro kundze! Jā, priekšsēdētāji kungs, šī programma ir ļoti svarīga, bet e, šīs dienas situācija, ar ko mēs atkaramies Eiropā, diemžēl ir ļoti satraucoša, kā to norādīja Kinga Gonca. Un mēs nezinām, vai šīs programmas uh, rezultāti tiešām tiks sasniegti, bet mēs uh, tomēr paužam uzticību un ceram, ka programma darbosies efektīvi, lai arī tās uh, finansējums ir diezgan pieticīgs. Referents norādīja, ka nevar nodalīt vēsturisko atmiņu no pilsoņu līdzdalības. Šī e, pilsoņu aktivitāte ir saistīta ar vēsturisko atmiņu. Es gribētu uzstāt uz faktu, ka e, tas vēl vairāk ir nepieciešams visām minoritātēm, e, ne tikai runājot par romiem, uh, bet arī par imigrantiem, kas šodien dzīvo Eiropā. Un šie cilvēki virzās uz Eiropas pilsonību un ir svarīgi uh, nodrošināt, lai visas, mūs, visas būs imigrantu grupas arī kļūtu par Eiropas pilsoņiem un uh, uzsvērt šo jautājumu, rosināt pilsoņu aktīvu darbību. Protams, no finansiālā viedokļa būtu nepieciešams pietiekams atbalsts, bet es nezinu, vai mēs panāksim lielāku finansējumu. Makintairs kundzei vārds. Jā, paldies priekšsēdāji. Mani ļoti satrauc visa šīs programmas ideja. Uh, Es domāju, pirmkārt, ka mēs esam ierosinājuši izterēt 229 miljonus eiro, lai uh, stiprinātu integrāciju. Es uzskatu, ka mēs esam dalību valstu savienība, un es nekādā veidā nepriecājos par centieniem veidot ciešāku savienību un to, ka komisijas priekšsēdētājs Barozo vēlas redzēt federālu Eiropu, es tādu nevēlos redzēt. Un patiesībā šeit ir ievirze uz propagandu, nevis informācijas sniegšanu. Protams, ir svarīgi nodrošināt aktīvu vēlētāju dalību vēlēšanās, bet es nedomāju, ka šī programma ir īstais veids, kā izlietot nodokļu maksātāju naudu. Paldies, Makintājas kundze. Tagad Sogora kungam vārds, eh, lai rezumētu diskusiju par atzinumu projektu un ir jānosaka jauns grozījuma iesniegšanas termiņš. Jā, paldies. Gribēju atbildēt Makintājas kundzei. Ja palūkojaties uz trešo pantu par uh, programmu struktūru, tur nekas nav teikts par federālismu, par ko runājas ir Barozo kungs. Šeit ir domāts par, runāts par pilsoņu iespējām tikties un um, dalīties pieredzē, uh, apmaiņā ar uh, kultūras vērtībām un idejām. Es um, nedomāju, ka šī nauda tiks izšķērdēta īstenojot Eiropas Savienības federalizāciju. Otrām kārtām mēs arī ceram, ka kultūras komiteja spēs rast vienošanos ar padomi par juridisko bāzi um, Eiropas garā. Paldies! Priekšsēdētājs, kā jau sākumā norādīju, ir noteikts uh, grozījuma iesniegšanas termiņš 26. septembris, un uh, tas arī nemainīsies, es tā saprotu. Labi. Uh, Tagad uh, mums ir paredzēts balsojums par četriem darba kārtības punktiem. Balsošana sāksies 11.10. Tā kā mūsu rīcībā vēl ir 20 minūtes, tad ierosinu izsludināt pārtraukumus 20 minūtēm. Mēs visu esam paguvuši laicīgi izdarīt. Tātad, e, lai mūsu kolēģi, kas ir paredzējuši nākt uz balsošanu 11.10, varētu arī ierasties un mums uh, notiktu balsojums. Eh, tagad izsludinu pārtraukumu uz 20 minūtēm, sāksim darbu atkal 11.10. Paldies!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 Again. Kolēģi, dāmas un kungi, godāmie deputāti, lūdzu ieņemiet vietas. Moi, moi, je viens à Paco et je dis, c'est sûr que Please, please. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Mums ir jābalso par četrām lietām, un es vēlētos jums atgādināt, ka noteikti vajadzēs elektroniskās kartītes, balsošanas kartes. Vai jums visiem tās ir klāt? Vai visiem ir balsošanas kartes? Simon? Yeah, if you can allow us a moment, because... Varbūt mēs uh, kādu brīdi varētu nogaidīt, jo tautas partijas grupā vēl nav klāt balsošanas saraksts. Are you all set? Vai jūs varat eh, sākt balsot, vai visām politiskajām grupām ir balsošanas saraksti tagad? Silence in the room. Klusumu lūdzu. Does every, each and every political group have their... Vai visām politiskajām grupām ir balsošanas saraksti? At hand, at sight, the electronic cards? All set? So. Visiem ir arī balsošanas kartes, viss kārtībā. Lūdzu. This one? No. Ah, this is the first. This is yes. the first. Yes. Okay. We have four votes. Mums ir jābalso par četriem uh, dokumentiem. Vispirms astotais punkts. Tas ir starposms ziņojums labvēlīguma, labvēlīga iznākuma panākšanai daudzgadu finanšu schēmas apstri, apstiprināšanas procedūrā 2014. 2020. gads. Referente ir Monika Holmaiere. Ļoti labi. Mums tagad ir jāpieņem ziņojuma projekts. Homērs kundze, vai jums ir kas sakāms? Kad komentāri pirms balsojuma? Vai arī varam ķerties klāt balsojumam? Priekšsēdētāji, es vēlētos eh, teikt, ka mēs centāmies cieši sadarboties. Diemžēl nevienmēr mums eh, izdevās mm, panākt eh, vienprātību. Uh, Dažkārt mums izdevās vienoties par kompromisiem, par to es arī sirsnīgi pateicos, un es eh, ceru, ka līdz ar to mēs sniegsim ieguldījumu daudzgadu finanšu schēmas veidošanā. Paldies, Holmēras kundzei. Tagad balsosim par šo dokumentu. Sāksim ar grozījumiem. Pirmais grozījums par. Pret atturas, noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Piektais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Sestais grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Jāpārbauda. Pārbaudam septīto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 eh, pret 26 pieņemts. Astotais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Devītais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Desmitais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 11. grozījums par pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 15. grozījums par pret pret, atturas, nu pārbaudīsim. 15. grozījums pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23 pret 35 noraidīts. Otrais kompromiss par. Pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par visu tekstu ar grozījumiem. Elektroniski balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 51 pār, 4 pret, 3 atturējušies. Tas nozīmē, ka varam apsveikt Holmēras kundzi. Pieņemts ziņojums. Jā, lūdzu. Fajonas kundze. Paldies, priekšsēdētājs. Es vēlētos jūs aicināt eh, mainīt eh, grozījumu un eh, balsot kā par nākamo nevis par Edīti Baueri, bet gan par citiem ziņojumiem, jo par Edītas Bauer ziņojumu mums vajadzētu balsot mazliet vēlāk, kad būsim saņēmuši balsošanas sarakstus. Ja neviens neiebilst, tā kā mēs pašlaik gaidām balsošanas sarakstus sociāldemokrāta grupai, tad varbūt pievērsīsimies nākamajam balsojumam. Tas nozīmē, ka tagad vispirms balsosim par direktīvu. Obligātie standārti patvēruma meklētāju uzņemšanai. Tas būs orientējošais balsojums. Referents ir Masīvs Hidalgo. Viņš labprāt vēlētos izteikties. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies priekšēdētāji pavisam īsi. Šeit ir runa par ļoti gāras parlamentāras procedūras noslēgumu. Kā jau jūs atcerēsieties, parlamentā mēs to skatām jau 5-6 gadus. Īsnībā mēs sākām darboties jau iepriekšējā sasaukumā, un tagad beidzot esam saņēmuši zaļo gaismu. Es vēlētos pateikties visiem referentiem - Neģē Papa Nikolao, Džīnai Lambertei, un jo īpaši visiem, kas ar mani sadarbojās - Maikls Baisers, tāds parties darbinieks, kurš mm, deva savu ieguldījumu, protams, arī Marija Gandojas vēlētos pateikties. Viņa īsnībā ir šī ziņojuma līdzautore. Es vēlētos pateikties arī jums par visu jūsu sniegto atbalstu. Jo īpaši tad, kad saskārāmies ar problēmām Dānijas prezidentūras laikā. Lielas paldies par jūsu paveikto. Es domāju, ka mums izdosies uh, nodrošināt, lai šīs pasākums darbotos. Mēs vēlamies, lai Eiropā valdītu brīvība un tiesiskums. Es domāju, ka tā ir mūsu visu vēlme. Lielas paldies jums, saka priekšādētājs. Jāatcerās, ka šis ir ārkārtīgi nozīmīgs ziņojums. Tā ir daļa no patvērumā pakotnes. Labi, tagad ķersimies klāt balsojumam. Tātad mums ir jābalso orientējoši. Un mēs tagad balsosim par tekstu. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad balsosim par nolīguma tekstu. Un tas būs elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 45 pār, 9 pret, 4 atturējušies. Tas nozīmē, ka teksts ir apstiprināts. Apsveicam Masiepu kungu. And we're moving now. Tagad balsosim, ja ir atnes balsošanas sarks. Tas nozīmē, ka tagad pakāpjamies atpakaļ Tas ir iepriekšējais dokuments. Un te ir runa par Elītas Vaueres ziņojumu projektu par Savienības pilsoņu konsulāro aizsardzību ārvalstīs. Here you have it. 55. 55 to the floor. Tuesday morning time. Okay. We got the feeling here that we, we've got some. Šķiet, ka šis balsojums varētu izrādīties mazliet sarežģīts, tāpēc lūdzu koncentrēsimies. Sāksim darbu. Vispirms sestais kompromiss. Kurš pār? Pret. Atturas. Pieņemts. Afet sestais grozījums par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim. Pārbaudīsim Afet 6. Nē, nē, es kļūdījos. Beidzam balsot. 28 pār 28 pret 2 atturējušies. Tas nozīmē, ka noraidīts. Sešdesmit septītais grozījums. Kurš par? Pret. Pārbaudīsim. Manuprāt, izskatās tieši tāpat kā iepriekšējā balsojumā. Pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. 22 pār 36 pret. Noraidīts. 66. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 17. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 68. Mēs atvainojam 69. Kurš par? Pret. Atturas norēdīts. 70. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Afet 8. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Pārbaudam afet astoto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 33 pār 25 pret pieņemts. 701. Kurš par? Pret. Atturas. Norēdīts. 72. grozījums ir atsaukts, 73. kurš par? Pret atturas noraidīts. Jūrija 6. grozījums, kurš par? Pret atturas mm, pārbaudīsim. Nav īsti skaidrs. Pārbaudam Jūrija 6. grozījumu. Sākam balsot. Jūrija sestais grozījums. Beidzam balsot. 28 pār, 30 pret. Norādīts. 74. ir atsaukts, jūrija 7. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Atsaukts, atsaukts. 77. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Septītais kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Nu, tur bija teikts, ka tas atkrīt, ja afe deviņi ir pieņemts. Nē, devītais atkrīta. Labi, teikt, ja balsosim par jūriju astoņi. Tad pirms septītā kompromisa ir Jurī septiņi, kurš par, ne, es atvainojos, Jurī astoņi, kurš par, pret, atturas pieņemts. Jurī astoņi ir pieņemts. Tad tagad astotais kompromiss, kurš par, mēs jau nobalsājam par septīto kompromisu. Tagad astotais kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. 85. kurš par, pret, atturas pieņemts atturas norādīts. Deviņpadsmitais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 86. grozījums par pret atturas norādīts. Jūrī 10. grozījums, kurš par pret, atturas, norādīts. 87. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 21. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Jūrī 11. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 9. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 23. grozījums balsojums pa daļām. Pirmā daļa, kurš par? Pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kurš par? Pret atturas pieņemta. Trešā daļa, kurš par? Pret atturas pieņemta. Tagad desmitais kompromiss Kurš par? Pret atturas pieņemts. Jūrī 13. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 25. grozījums. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 26. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 95. Kurš par? pret, atturas, noraidīts. Jūrija 15. kurš par? Nē, atkrīt. Tad jūrija 16. kurš par? Pret atturas pieņemts. 17. jūrija kurš par? Pret atturas pieņemts. 27. kurš par? pret atturas pieņemts. 28. kurš par pret atturas pieņemts. 29. kurš par pret atturas pieņemts. 12. afet kurš par pret atturas pieņemts. Jāpārbauda. Pārbaudam afet 12. Lūdzu, Sākam balsot. Beidzam balsot. 33 pār, 25 pret pieņemts. 30. Pē, par, pret atturas pieņemts. AFET 13. par, pret atturas pieņemts. Nē, jāpārbauda. Labi, pārbaudīsim afet 13. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pār 30 pret norādīts. 97. par pret, atturas, pārbaudīsim. Manuprāt, ir pieņemts. 97. sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pār 30 pret noraidīts. 96. par pret Man šķiet, ka atkal būs 28 pār 30 pret noraidīts. Nu, būs tāpat. Nu, labi, pārbaudīsim. Pārbaudam 96. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pār 30 pret noraidīts. Tagad 11. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 12. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. AFED 16. par, pret, atturas, pieņemts. 35. par, pret, atturas, pieņemts. Trīsdesmit sastais par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 pret atturas pieņemts. Jurī 19. par pret atturas pieņemts. Tagad um, apsvērumi. 42. par pret atturas, manuprāt, noraidīts. Pārbaudīsim, pārbaudīsim 42. Beidzam balsot. 28 pār, 30 pret noraidīts. Nākamie divi ir identiski. Pirmais grozījums. Nepatiet, tomēr ir jābalso. Četrdesmit Trešais un afet pirmais, kurš par? Es atvainoju 43. un afet pirmais. Par. Pret. Atturas norēdīts. Pirmais grozījums par. Pret atturas pieņemts. Nākamie divi ir identiski.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 pieņemts. 46. par, pret, atturas, pieņemts. 47. par, pret, atturas, pieņemts. 48. par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret atturas. Nē, 55. ir atsaukts, cik tā saprotu. Man teica, ka tas ir atsaukts. Vai Jens Kunds, vai tā ir taisnība? Jā, tas ir atsaukts. Tātad trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Jūrī 2 par pret atturas pieņemts. 7 par pret atturas pieņemts. 8 par pret atturas pieņemts. 9. ir atsaugs. 58. par. Pret atturas pieņemts. 10. par. Pret atturas pieņemts. 11. par. Pret atturas pieņemts. 12. par. Jā. Nākamie divi atkrīt ar uh, iepriekšēju balsojumu. 12. tātad par pret, atturas, pieņemts. Jūrī 3 par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 13. par, pret, atturas, manuprāt, noraidīts. Pārbaudam 13. Manuprāt, noraidīts. Sākam balsot. Viens deputāts no tautas partija grupas par daudz. Nē, viss kārtībā. Beidzam balsot. 29 pār 38 pret. Pieņemts. Jūrī 4 par pret atturas pieņemts. Jūrī 5 par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par visu tekstu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Piecdesmit viens pār, pieci pret, neviens nav atturējies. Apsveicam Bauer skundzi. Jūsu ziņojums ir pieņemts. And we still have a fourth. Vēl ir ceturtais balsojums. Tas gan nebūs pārāk sarežģīts. Orientējošais eh, balsojums par vēl vienu ļoti svarīgu tēmu. Lūdzu, kolēģi, nedaudz koncentrēšanās. Jau esam tuvu eh, balsošanas beigām, bet vēl ir jānobalsā par ļoti svarīgu tēmu par patvēruma pakotni. Ap, lai apstiprinātu vienošanos eh, parlamenta un padomes e, regulas priekšlikumam, ar kuru e, tiks noteikti e, noteik, tā, noteikums starptautiskās aizsardzības pieteikums, ko trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks iesniedz kādā no dalībvalstīm pārstrādātā redakcija. Referents ir kolēģe Cecīlija Vilkstroma, kurai dod vārdu. Paldies, prieksēdētāji! Patiešām! ļoti svarīga diena, kā Masipidal kungs jau norādīja. Šis ir viena no dosie, kas eh, veido kopējo Eiropas patvērumu sistēmu. Izmantošu iespēju, lai izteiktu pateicību un novērtējumu visiem, kas strādāja pie šī dosjē. Esam pie tā strādājuši ilgu laiku, darbs ir bijis ļoti sarežģīts, bet veiksmīgā veidā sadarbojoties, beidzot esam nonākuši daudz tālāk nekā procesa sākumā uzdrošinājos cerēt. Pirmkārt, gribu pateikties visiem ēnu referentiem par vērtīgo ieguldījumu un atbalstu. Paldies arī politiskajiem padomniekiem, kā arī uh, juridiskā dienas padomdevējiem. Paldies arī jums, priekšsēdētājiem, kā arī piecām prezidentūrām, ar kurām sadarbojos. Īpašs paldies Kipras prezidentūrai, kuras laikā nonākam pie dosie noslēgšanas. Paldies Lībe sekretariātam, Patrīcijai, ļoti novērtēju jūs paveikto darbu. Orientējošs balsojums par dosie šodien notiks, lai iesaldētu politisko virzību uz priekšu, ņemot vērā, ka atsevišķos pantos joprojām varētu ieviest tehniskas izmaiņas eh, komitoloģijas procedūrā. Mēs gribam eh, komitoloģijas procedūru nobeigt oktobrī un pēc tam atgriezties eh, Libe ar balsojumu. Ceram, ka decembra plenārsēdē varēsim par to balsot. Gribu uzsvērt, ka Dublina pati par sevi nav e, solidaritātes instruments. Ir ļoti svarīgi turpināt diskusijas par solidaritāti starp dalībvalstīm un Eiropas Savienības institūcijām. Patvērumu jomā. Mums ir jāturpina šis darbs arī turpmāk. Kā koplēmējam, mūsu atbildība ir rīkoties pragmatiski situācijas uzlabošanas panākšanai. Uh, šobrīd varam izmantot Dublinas regulu un priecājos, ka ar mūsu palīdzību mēs varam to uzlabot. Dublina 3 būs labākā Dublina 2, tāpēc, kolēģi, es aicinu jūsu atbalstu balsojumā šodien. Paldies, Vikstroms kundze! Un uh, esmu liecinieks tam, ka tiešām esat strādājuši gari un uh, pamatīgi, lai panāktu uh, Dublina 3 izstrādi. Jūs turpinājāt uh, pārskatīt galvenos Dublinas regulas aspektus, un tad noturēsim orientējošu balsojumu, lai nonāktu pie padomas mandāta, lai tālāk varētu turpināt pārunas ar parlamentu. Attiecībā uz vēl neatrisinātajiem regulas um, aspektiem. Pirmkārt, teksts, tātad kurš pār pret atturās pieņemts. Pārējiem tagad pie elektroniskā balsojuma par dokumentu kopumā. Sākam balsot, vai arī vēl nē? Tagad gan, jā, lūdzu, sākam balsot. Balsojam. Beidzam balsot. 41 pār, 5 pret, nevi, 10 atturējušies. Lielas paldies Vikstroms kundzei par paveikto darbu. We thank all of the members involved in the voting time. Lielas paldies deputātiem, kas balsoja. Pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir rīta cēlēnā pēdējais izskatāmais jautājums. Lūdzu deputātus, kas pamet zāli, darīt to klusi. Hi. Bye. Thank you. Dear colleagues, it's about time. Kolēģi, lūdzu tos, kas zāli pamat arī to klusi, un tos, kas zālē paliek, lūdzu uzmanību uz mani. Zālē klusumu lūdzu. Please, I call your attention. Lūdzu uzmanību. Proceed to the point. And here. Ķersimies klāt darba kārtības punktu izskatīšanai. Divpadsmitais darba kārtības punkts - fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīva aprite. Vispārīgā datu aizsardzības regula. Uh, Referents ir mūsu kolēģis Žan, Jans Filips Albrechts. Uzklausīsim arī kopsavilkumu par 13. darba kārtības punktu no atbildīgā referenta mūsu kolēģa Dimitrijos Drucas. Attiecībā uz direktīvu par to, kā novērst izmeklēt atklāt noziedzīgas nodarījumus, saukt pie atbildības par tiem vai izpildīt kriminālsods un šādu datu brīvu apriti. Aicinu, tātad abi runātāji, abi referenti ir izstrādājuši pirmos darba dokumentus par šiem tiesību aktiem un ir gatavi pastāstīt par to, kāds progress ir sasniegts šajos dosjē. Pēc tam varēs notikt eh, starp parlamentāro komiteju tikšanās parlamentā, piedaloties arī valstu parlamentu deputātiem, kā arī, protams, Eiropas parlamenta deputātiem. Astot, Des, līdz 10. oktobrī notiks eh, otrās redakcijas eh, prezentācija eh, parlamentu komitejām. Tagad uzklausīsim referentu, kas ir atbildīgs par regulas izskatīšanu. Albrehta kungs, vārds jums. Thank you very much, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Notika ļoti intensīvas tehniskas sanāksmes pirms vasaras pārtraukuma Un es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem gan no Lībe, gan visiem, kas strādāja atzinumu komitejā par pacietību sēdēs, kurās kopā ar komisiju izskatījām visus regulas aspektus. Darbs bija ļoti plašs un bija nepieciešams rūpīgi izpētīt komisijas priekšlikumu pie šī darba vēl turpinām strādāt. Vakardien notika gara sanāksme, eh, kurā tika diskutēts pār delģētiem un īstenošanas aktiem, ko ir šajā regulā piedāvā komisija, un tuvāko nedēļu laikā darbs būtu jānoslēdz. Esmu pārliecināts, ka mums būs iespēja noslēgt dosie izskatīšanu līdz kopējai e, parlamentārajai sanāksmē, kas notiks 9. un 10. oktobrī. Es gribētu atgādināt visiem kolēģiem, kā arī zālē esošiem viesiem, sūtiet pie mums pēc iespējas lielāku valstu parlamentu deputātu skaitu, jo, protams, šis dosie ietekmēs arī esošos tie, valstu tiesību aktus attiecībā uz datu aizsardzību, un tādēļ ir nepieciešams strādāt visiem kopā, lai izveidotu jaunu, plašu pieņemamu regulu. Vēršos arī pie visiem viesiem un deputātiem, aicinu jūs piedalīties paredzamajā eh, sanāksmē piedalīsies ļoti ievērojami runātāji, kas norādīs, kur nepieciešams izstrādāt jaunas normas, kur nepieciešams panākt līdzsvaru starp dažādām leģitīmām interesēm, un domāju, ka šī ir īstā vieta, kur mēs varētu diskutēt par to. Jo līdz šīm parlamentā eh, komitejā konstatējam, ka tēt mums ir 40 min minūšu laikā jāizskata abi dosie, līdz ar to detaļās nevaram ieslīgt. Gribētu īsumā pastāstīt par to, kādu pieeju izvēlējāmies mēs, eh, e, ēnu referenti un eh, referenti. Eh, pēc tam, pēc manis runās Drucas kungs, kas pastāstīs par to, cik tālu ir pavirzījies viņa dosjē. Tiksimies ar ēnu referentiem un cerams arī ar atzinumu izstrādātājiem vēlreiz nākamnedēļ, lai apmainītos ar viedokļiem par izstrādājumajiem um, atzinumiem parlamentā. Šobrīd skatām dažādus uh, regulas aspektus, kurus katru jāizskata atsevišķi. Mūsu priekšā ir ļoti liels dosie, plaša tēma, Jau centāmies iepriekš eh, diskutēt par, par eh, aptvērumu, piemēram, par nodarbinātību, datu aizsardzību, piemēram, par veselības datu aizsardzību, cik tālu vajadzētu aizsargāt vai veicināt, eh, izstrādāt valstu tiesību aktus papildus regulai vai arī izstrādāt Eiropas mēroga regulu, kas nosaka standartus šais jomās. Uh, Vēl vairāk jautājumu šai ziņā ir jāapspriež īpaši kopējā starpparlamentārajā sanāksmē un sveicināt arī citām komitejām šajās diskusijās iesaistīties. Centīšos izstrādāt otro darba dokumentu. D pēc tam, kad eh, Drucas kungs un es prezentējām jums pirmo darba dokumentu, konstatējam, ka tajā tiek tikai aprakstīta reforma pakotne, pie kuras jāstrādā, un domāju, ka jums visiem vajadzētu iepazīties ar to. Ir ļoti svarīgi izvēlēties plašu pieeju, un mēs gribētu, lai visi deputāti to apzinās. Tāpat laikā mēs gribam arī izstrādāt konkrētu darba dokumentu, kurā aprakstām regulu. Tā būs pieejama tikai angļu valodā uz sanāksmi, un pēc tam e, varēsim to e, prezentēt. Bet novembra sākumā, kas būs jāieraksta komitejas darba kārtībā, ja vien iespējams, cerams, paredzēsim arī vēl vienas diskusijas komitejā. runājot par darba metodi un laika grafiku, plānojam eh, ziņojuma projektu prezentēt decembrī. Būs vēl daudzas tikšanās ar ēnu referentiem. Esam ieplānojuši arī uh, tikties ar komisiju, kā arī padomas prezidentūru, jo negribam pārāk tālu aizvirzīties eh, prom no pārunām, kas šobrīd notiek eh, padome DAPIKS darba grupā. Kas eh, lielā mērā līdzīgi strādā pie šī jautājuma kā komisija, bet mums vajadzētu noturēt papildus diskusijas, pārunāt šos jautājumus un cerams, ka pēc balsojuma varēsim no februāra līdz aprīlim uzsākt trialogu ar padomus iesaistīšanos. Kā jau pavasarī norādījām, mēs gribētu reformu noslēgt uh, līdz uh, mūsu uh, darbības beigām. Bet, protams, tas nav akmenī iekalts un negarantējam, ka tas izdosies, bet uh, pagaidām ceram pieturēties pie šāda laika grafika, un tad nākamā gada pavasarī paraudzīsimies, cik tālu būsim tikuši. Gribu norādīt, ka esam izsūtījuši jautājumu sarakstu juridiskiem dienestam. Juridiskais dienests vēl strādā pie atbildēm, un cerams nākamnedēļ tās saņemsim juridiskais dienests oficiāli atbildēs, un jau tagad es gribētu viņiem pateikties par paveikto darbu. It īpaši strādājot pie jautājumiem, kas saistīti ar starpinstitūciju sadarbību. Kā regulu, kā regula ietekmēs valstu tiesību aktus, kas eh, turpinās pastāvēt? Kā arī ko darīt ar lielo deleģēto un īstenošanas aktu skaitu, Mums nevajadzētu slēpt, ka uh, parlamentā un padomē pastāv iespējas samazināt šo īstenošanas un deleģēto aktu skaitu līdz nepieciešamajam minimumam. Kas? Protams, ir, ne, eh, kur, protams, ir nepieciešams nonākt pie tehnoloģiski neitrāls regulas. Tā ir nepieciešama, jo mēs negribētu uh, pēc tam vēl piecus vai desmit gadus uh, sēdēt, strādājot pie tās uh, pielāgošanas. Tātad regulai jābūt neitrālai, bet tāpat laikā tiesiski uzticamai, kas jārāda juridisku uzticamību visiem lietotājiem, visiem pilsoņiem, uh, patērētājiem, uzņēmējiem, kā arī tiesnešiem, kam ir e, jāinterpretē šīs normas. Tāpat arī skaidrību vajag arī datu aizsardzības iestādēm, e, ar kurām noturēsim īpašas sanāksmes. Tas būtu mans kopsavilkums. Esmu atvērts jautājumiem par e, diskusiju saturu, bet katrā ziņā aicinu jūs piedalīties uh, starpparlamentārajā sanāksmē, kad mēs varēsim detalizētāk apspriest šos jautājumus. Tas būtu vērtīgāk nekā apspriest eh, darba dokumentus, pie kuriem strādāsim vēl līdz oktobra sākumam. Eh, Pārtulkot tie būs līdz eh, novembra beigām, un tad varēsim noturēt vēl vienu diskusiju kārtu. Liels paldies aprehta kungam par kopsavilkumu, par pie regulas paveikto darbu. Tad uzklausīsim informāciju par direktīvu no Trucas kunga. Thank you very much, Chair. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos īsi. Kā zināt, mēs uh, esam izvēlējušies pakotnes pieeju, kopā skatām direktīvu un regulu, un kā Albrehta kungs jau norādīja, vairums praktisko uh, aspektu ir jāskatā paralēli arī regulai, arī direktīvā. Nekas daudz kopš pēdējās sanāksmes, pirms, kas notika pirms asaras, nav noticis. Bet galvenā politiskā problēma saglabājas tāpat kā iepriekš. Tas ir dalībvalstu nolūki attiecībā uz direktīvu joprojām nav skaidri. Domāju, ka būtu ļoti interesanti uzklausīt rītdienu komisāru Redingu par to, eh, lai saprastu, ko komisija par to domā un kāds ir komisijas viedoklis par šo jautājumu. Protams, turpinām sazināties ar padomi, ar Kipras prezidentūru bet joprojām arī šeit saņemtās atbildes ir līdzīgas tām, ko saņemām pirms vasaras pārtraukuma. Tas ir, nekas nav mainījies, joprojām viņi grib apspriest šo direktīvu, bet mēs jau zinām, kādas ir dažu dalībvalstu slēptās intereses. Tāpēc es uzskatu, ka plānotā starpparlamentu eh, komiteju sanāksme nākamnedēļ būs ārkārtīgi svarīga. Tajā varēsim tikties ar valstu parlamentu deputātiem. Kūsim priekšstatu par viņu viedokli, iespējams saņemsim arī skaidrākus signālus no atsevišķām dalību valstīm. Šiem aslu dēļ atļaušos atkārtot eh, Jāna Albrehta teikto, mēs vēršamies pie visiem mūsu komitejas eh, kolēģiem, Lūdzu, piedalieties šajā sanāksmē, būs, tā būs ārkārtīgi nozīmīga. Tad jā, varēs apmainīties ar viedokļiem, kā arī parādīt valstu parlamentu deputātiem, kāda ir mūsu nostāja, un uh, arī uh, pašiem iestāties par šo nostāju. Kā jau norādīju, mēs joprojām uzskatām, ka regula un direktīva ir jāskata vienā pakotnē Nu, un tā kā esam pabeiguši darbu eh, pie regulas eh, eh, kopā ar komisiju, to pabeidzām vakardien, tad kopā ar komisiju sāksim izskatīt direktīvu. Un kā jau norādīju, mēs pieturēsimies pie laika grafika, kuru jums, uz ko jums norādīja Jans Albrechts. Mēs izskatīsim šos dokumentus pakotnē. Uzskatu, ka viss svarīgākais aspekts, ko drīzumā vajadzēs mūsu vidū apspriest, būs. Cik tālu mēs, Eiropas parlaments, vēlamies iet un iesim gadījumā, ja atsevišķas dalībvalstis padomē skaidri norādījis, ka nevēlas strādāt ar direktīvu. Es nezinu, vai šodien ir īstais brīdis, kad par to lemt bet tik līdz būsim saņēmuši skaidrs norādes, mums arī pašiem vajadzēs eh, lemt par stratēģiju. Katrā ziņā es ļoti priecātos, ja eh, kolēģi jau tagad varētu izsajās diskusijās īsumā pastāstīt, kāda ir viņu attieksme. Paldies, Drucas kungs, un tā ir diskusijas Hindevalds kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, Gribu atvainoties referentiem, man būs jāpamat zāle pirms diskusiju beigām, pirms debats beigām. Atbalstu viņu izvēlēto pieeju, tīpaši to, ka izskatāt regulu un direktīvu kopā, tik aicinās izstrādāt vienu instrumentu, vienā datu aizsardzības līmeni, un visi apzināmies, ka to sasniegt ir grūti, uh, bet joprojām žēl, ka pastāv divi paralēli instrumenti, kuros tiek eh, runāts par dažādiem datu aizsardzības līmeņiem. Līdz ar to uzskatu, ka jūs esat izvēlējušies pareizo pieeju. Atbildot uz jūsu jautājumu, kā rīkoties, ja padome neturpinās darbu ar direktīvu. Nu, es domāju, situācija ir vienkārša. Ja padome atsakās pieņemt direktīvu, tad mums vajadzētu uh, Uh, atteikties pieņemt tiesību aktus, kas ir atkarīgi no direktīvas, jeb kas, kas saistīts ar policijas un uh, tiesu sadarbību. Jo to vajadzētu pieņemt uh, komplektā ar atbilstošu datu aizsardzības tiesību aktu. Līdz šim esam konstatējuši uh, lielu vienprātību par to, kādā virzienā gribam doties. Protams, gan ļoti svarīgas ir vēl detaļas. Bet es ļoti aicinātu izvēlēties pieeja, kurā izvērtējam riskus un ņemot vērā, ka gribam procedūras, kas nav birokrātiskas un smagas un kas novedīs pie augstāka datu aizsardzības līmeņa Un it īpaši te es eh, domāju par, piemēram, dokumentācijas prasībām, eh, pārkāpumu ziņojumu procedūru, kā arī nošķīrums starp dažādām firmu, eh, dažādiem firmu lielumiem. Uzskatu, ka joprojām saglabāsies problēma ar, ar dimensiju. Es neizlikšos, ka man ir padomā kāds risinājums, bet nu, pie tādiem mums būs jācenšas nonākt. Es piedalīšos uh, konferencē, kur piedalīsies uh, Ķīna, Indija, Brazīlija un citas, uh, kurā būs runa par datu aizsardzību. Mēs esam koncentrējušies uz transatlantisko um, aspektu, bet tas ir jautājums, kam mākoņu datošanas laikā ir jāpievērš. Beidzamais komentārs ir politiskas dabas. Uh, Mēs varam pieņemt ļoti e, labus datu aizsardzības tiesību aktus, vislabākos pasaulē, bet ja tos neīstenojam pareizā veidā, nu, tad tiem, no tiem nav nekādas jēgas. Gribu atgādināt kolēģiem, ka mums jau ir labi datu aizsardzības likumi, bet, godīgi sakot, to īstenošana ir e, ne, vēl daudz, kas būtu uzlabojums. Es uzskatu, ka gan dalību valstīm, gan uh, komisijai neizdevās aizsargāt Eiropas Savienības pilsoņu datus līdz šīm, un uh, ir pat pieņemta tiesība, kas ir pretinā mūsu paši pieņemtiem datu aizsardzības uh, uh noteikumiem, kas sen tā nebūs nākotnē. Paldies, tagad vārds Korats Bildes kundzei. Es tikai gribēju atgādināt kolēģiem, ka 12.30 notiks koordinātors sanāksme, kas arī būs piesātināta. Tā kā es gribu atgādināt kolēģiem, kuriem ir jāpiedalās šajā sanāksmē, raudzīties uz to, lai mums nepietrūktu laika. Ir paredzēts, ka debatēs tagad uzstāsies desmit deputāti un katram ir trīs minūtes laika. Jotkar atsabildes kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī uzskatu, ka ir nepieciešams pārskatīt uh, šo uh, regulu, jo pastāv jaunas tehnoloģijas un fragmentācija es gribu uzstāt uz to, ka juridiskai paļāvībai ir nepieciešama skaidra definīcija, lai varētu šīs normas īstenot. Un tādēļ ir jāprecizē definīcija, kas ir personas dati, kas ir būtiski pārkāpumi, kas ir datu pārvietojamība un kas, ko nozīmē piekrišana. Jo pretēji, kā to norādīja kolēģe Intvelda, īstenošana būs grūta regulai skaidrība ir ļoti nepieciešama, lai to varētu īstenot. Galvenais izaicinājums ir panākt labu līdzsvaru starp uh, personas uh, tiesību nostiprināšanu un aizsardzību, bet no otras puses uh, šādu tiesību aktu īstenošanu reālā dzīvē. Uh, Eh, ejot soli solā ar jauno tehnoloģiju attīstību, inovācijām un jā, iekšējā tirgus attīstību, veidojot veicinot tā konkurēt spēju. Es apsveicu arī specifiskos noteikumus par bērnu tiesību aizsardzību. Mēs gribam garantēt to cilvēku drošību, kas izmanto visas internetu piedāvātās iespējas un uh, Uh, izteiksmes brīvību izmantot, bet uh, jāsaka, ka bērni nevienmēr spēj situāciju pienācīgi izvērtēt un sev aizsargāt. Paldies! Tagad uh, Lopes kungā, kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Referents, referentam Albrehta kungam gribēju jautāt par to, kāda ir situācija uz Eiropas Savienības datu aizsardzību un to uzglabāšanu. Piemēram, ir jautājums par laulāto tiesībām un darba tiesībām. Ir daudz sarežģītu jautājumu. Ja mēs palūkojamies uz uh, multinacionālo monopolu Google, tad rodas uh, sarežģījumi ar izteiksmes brīvību un ētikas kodeksu, jo šāda kodeksa nepastāv. Uh, ja ir uh, plaša datu izplatīšana, kā tas notiek Google gadījumā, tad ir grūti radīt šādu ētikas kodeksu. Uh, Ko jūs uzskatāt par šo situāciju? Bieži vien cilvēki izplata informāciju, slēpjoties aiz viltus identitātes, bet citreiz uh, cilvēki izplata informāciju īpašam nolūkam un nav paredzējuši, ka šī informācija tiks uzglabāta gadiem un pat bezgalīgi. Tādēļ mums ir zināms progress jāpanāk šai ziņā. Tāpat ir tiesības dzēst datus jāparedz, tāpat ir, nedrīkst pieļaut, ka cilvēki tiek nomēlnoti un apvainoti. Šī situācija ir ļoti sarežģīta. Ko Albrecht kungs par to domā? Paldies! Vispirms vēlējos pateikties Jānām par ļoti izsmeļošo darbu. Uh, šī situācija, uh, šis darbs bija tiešām grūts. Es uh, savukārt uzskatu, ka izvirzītais darba grafiks varbūt ir pārāk uh, tā uh, ambicios un uh, šābos, vai būs iespējams visu paveikt tik īsā ilgtermiņā, jo šeit galvenais jau nav ātrums darbām. Arī esam savā starpā par to apspriedušies. Ir paredzēts ar šo dokumentu aizstāt direktīvu, kas ir bijusi spēkā 15 gadus, un šis tiesību akts droši vien būs spēkā turpmākos 15 gadus. Tādēļ ir nepieciešams atvēlēt pietiekam daudz laika uh, šā uh, tiesību aktu sagatavošanai. Mums ir jāpatur uh, prātā tas, ko mēs uh, darīsim, ja šis ziņojums tiešām tiks pabeigts uh, decembrī. Tad nevajag noteikt grozījuma iesniegšanas termiņu janvārī, jo būs uh, Ziemassvētku brīvdienas un citi pasākumi, mums nebūs pietiekami daudz laika darbam. Es ceru, ka izdosies arī šos divus dokumentus uh, saistīti savā starpā. Mums nevajag uh, pārāk lielu spiedienu izdarīt uz padomi. Patiesībā iepriekšējo ja šādos gadījumos um, mēs cietām neveiksmi un vājais posms bija tieši uh, mūsu Uh, pusē, nevis otrā pusē. Jā, es arī, un vēl es piekrītu Sofijai par to, ka ļoti svarīgi ir īstenot jau pieņemtos tiesību aktus, pat ja ir izcili uh, da, tiesību akti un tie netiek uh, īstenoti, tad uh, mēs neko neesam panākuši. Es piekrītu kolēģiem, kuri uzsvēra bērnu jautājumu, bet mums vajadzētu izvairīties no. No slidenā ceļa, ko piedāvā šī regula. ASV šāda sistēma jau ir ieviesta, bet tā nedarbojas un ir uh, pieņemts uh, cits tiesību akts bērnu tiesību aizsardzībai, tādēļ mums nevajadzētu pārņemt tādu pieredzi, kas praksē nedarbojas. Un Es eh, gribu teikt, ka mums ir nepieciešams pietiekam daudz laika, jo šie jautājumi ir tiešām sarežģīti. Un es uzskatu, ka arī e-privātumā direktīva šeit ir jāpiesaista. Es uh, gribu teikt, ka visi ēnu referenti ir vienisprātis par to, ka arī Eiropas Savienības institūcijas ir jāiekļauj šās regulas aptvērumā, un arī tas ir milzīgs uzdevums, jo ir jāpārskata vēl citi tiesību akti, mēs vēl gaidām uh, juridiskā dienesta atzinumu. Es parasti iestājos par to, ka ir jāstrādā ātri, bet šo, šajā gadījumā es uzskatu, ka kvalitāte ir svarīgāka par ātrumu. Paldies, Alvaro kungs, tagad Albertīnī kungs. Albertīni Kunz. Paldies priekšsēdētāji. Mums uh, arī uh, pārāk uh, šajā gadījumā nerūpa laika grafiks strādājot pie šīs lietas, bet uh, ir uh, svarīgi padomāt par dažādām datu bāzēm, piemēram, par Eirodaku, kur ir um, um, pirkstu nospiedumu dati, uh, tur ir dati par uh, patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumiem, jautājums, kam ir iespējama piekļuva šai datu bāzai un kam nē. Tāpat uh, ir svarīgs jautājums par datu apmaiņu starp policiju un tiesu sistēmu pāri robežām. Ir nepieciešama atbildošā sistēma tiesu un policijas darbībai, un ir vēl citi saistīti jautājumi, jo mēs uh, runājam par tiesu un policijas sadarbību, bet ar šiem jautājumiem ir saistīti jautājumi par pilsoņu datu aizsardzību. Es pateicos Alprehta kungam par viņa veikumu un ceru uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk, jo šie jautājumi tiešām ir savstarpēji saistīti. Paldies, Kirkop kungs, nākošais runātājs. Paldies, priekšsētāji, runāšu tiešām ļoti īsi. Nerunāšu daudz par šā priekšlikuma būtību, bet gan par uh, regulas un direktīvas uh, komplektu. Kā ēnu referents, es uh, ar interesi klausījos Intveldes kundzes komentāros, bet diemžēl viņa jau ir izgājusi no zāles. Uh, es Eh, kolēģis jau norādīja, ka mums ir nepieciešams pietiekam daudz laika, lai eh, visu savēstu kārtībā. Es pateicos Albrehta kungam par to, ka viņš ļoti visaptveroši ir piegājis eh, šim jautājumam. Manuprāt, mums ir jāvirzās uz priekšu un mēs nedrīkstam novirzīties no mērķa politiski strīdoties par direktīvu. Uh, un tas varētu aizkavēt mūsu virzību uz priekšu, uz to norādīja arī Intvelds kundze. Manuprāt, šī problēma ir ļoti sarežģīta, bet uh, šī direktīva, ko mēs, kas tagad tiek grozīta, ir bijusi spēkā kopš 1995. gada, kopš šā laika situācija ir mainījusies, ir runa pavisam par citu uh, datu apjomu, uh, par tā aprīti. Mēs jau dzīvojam 21. nevis 20. gadsimtā, un mums ir jāmodernizē šie tiesību akti, lai nodrošinātu to, ka Eiropas Savienībai ir uh, spēkā atbilstošs regulējums uh, jau ir izskanējušas bāžas no uzņēmēju Uh, puses par to, ko mēs esam iecerējuši darīt un kādas būs izmaksas it īpaši mazajiem uzņēmumiem īstenojot šo regulu. Bet, manuprāt, mums ir nepieciešams plašas konsultācijas, kas arī notiek, un mums noteikti ir jāvirzās uz priekšu, veicot šos svarīgos pastākumus. Mēs nedrīkstam tos kavēt šauru politisku apsvērumu dēļ. Esmu gatavs turpināt sadarbību ar referentu un pateicos par līdz šim izdarīto. Tagad vārds Enstas kundzei. Lielas paldies! Pirmām kārtām es gribētos patiešām sirsnīgi pateicties visiem referentiem. Mm, Albrehta kungs, manuprāt, ir patiešām ļoti prātīgi, kā jūs rīkojāties. Protams, mums ir jādomā par pamatiesībām un par visu to, kas šeit ir iekļauts uh, tiesību aktos. Jāatcerās, ka mēs jau sākām darboties pie šiem jautājumiem 1995. gadā. Līdz ar to uh, pilsoņiem šie jautājumi ir ļoti būtiski un vienmēr ir bijuši būtiski. Es domāju, ka mums vajadzētu izdarīt tādu spiedienu, lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk pieņemt uh, šos tiesību aktus vēlams šajā sasaukumā. Es domāju, ka mums vajadzētu rīkoties pēc iespējas ātrāk tā, lai attiecībā uz šo regulu uh, Eh, mēs eh, varētu padomāt arī, piemēram, par darba ņēmēju darba aizsardzību. Mums vajadzētu padomāt arī par nodarbinātajiem un datu aizsardzību eh, nodarbināto sakarā. Šie jautājumi ir ārtā, ārkārtīgi būtiski. Noteikti, ka nevar palikt tā kā mm, pašlaik ir šajos pantos paredzēts. Ja runa par deleģētajiem aktiem, Vakar Jurī komitejā mēs runājām par šiem jautājumiem. Mēs eh, īsnībā atra, atradām vairākas iespējas, eh, ko varētu pārņemt arī citas komitejas. Tas varētu būt tāds kā piemērs citām komitejām. Piemēram, mēs varētu paņemt eh, kohēzijas pakotni, paskatīties, kā tur izskatījās deleģētie akti. Uh, Vakar mēs jau spriedām par pareizākajiem ceļiem. Manuprāt, tas arī būtu vislabākais, kā mēs varētu rīkoties. Pēdējais punkts - birokratizācijas samazināšana. Vienmēr esmu par to iestājusies. Bet, ja runa par dokumentāciju un kaut ko līdzīgu, tad es domāju, ka mums vajadzētu tomēr būt uzmanīgiem. Mums nevajadzētu uh, samazināt birokratizāciju uz uh, datu aizsardzības rēķina. Pakešu risinājums noteikti ir pareizais bet varbūt tomēr mums vajadzētu vērsties pret eh, padomas spiedienu. Visi, protams, vēlas eh, atteikties no direktīvas, pieņemt visu vienā pakotnē. Es domāju, ka referentam un ēnu referentiem vajadzētu apsēsties pie viena galda un paskatīties, kāda tad būs pareizā stratēģija un kā vajadzētu rīkoties. Vajadzētu tur izdomāt, kā tieši mēs vēlamies rīkoties. Es domāju, ka mums vajadzētu atbal, a, dot atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem, ko tad šī direktīva aizsargā, kāda ir tās pievienotā vērtība. Būtu jāpadomā, kur salikt par īstās prioritātes. Es domāju, ka mums vajadzētu veikt tādu kā kārtīgu pārbaudu un, protams, vajadzētu vienmēr kontaktēties arī ar padomi. Lielas paldies, eh, Foss kungs! Paldies! Arī es vispirms vēlētos uzteikt sadarbību, kāda mums eh, bija. Jānis Filips Albrekts visu ļoti labi vadīja. Šī direktīva, protams, ir ļoti ierobežota laikā, taču jebkurā gadījumā mēs ļoti labi sadarbojāmies un, manuprāt, tas, ko es sagaidīju, arī tika izpildīts. Tad, tad rezultāti ir ļoti labi un to es ļoti labi novērtēju. Ja runa par laika grafiku, protams, tas ir ļoti ambiciozs. Mums, protams, vajadzētu arī pēc tā orientēties, taču, kā jau minēja Aleksandrs Alvaro, mums vajadzētu tomēr veltīt mazliet laika, lai e, izdarītu tādu kā kopsavilkumu. Vai nu mēs to darīsim politiskajās grupās atsevišķi vai arī kādā citā lokā. Ja ir runa par regulas un direktīvas nodalīšanu, protams, būtu bijis labāk ja mēs būtu atraduši risinājumu. Ja tad mēs tagad esam izvēlējušies šo pakotnes risinājumu, bet ja ir runa par direktīvu, tad es domāju, ka ir labi, ka tā ir nodalīta, jo ir jāatcerās, ka mēs šeit varējām daudz ko citu apdraudēt. Mums vajadzēja tomēr uh, atcerēties arī par termiņiem, tieši tāpēc mēs rīkojamies tā, kā uzskatījām par labāku. Protams, ka laika grafiks spēlē savu lomu. Man ir ļoti svarīgi, lai gala rezultāts būtu funkcionējošs. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīga skaidra regula. Regulas tekstam ir jābūt pilnīgi skaidri noteiktam. Mums ir jābūt skaidram, kādi tad ir šie tiesiskie līdzekļi, ko var izmantot. Nu, visam ir jābūt tādam labi pārdomātam. Es domāju, ka visas šīs daļas mēs varētu kaut kādā veidā apkopot, tā lai mums ir tāda regula, kas nodrošina līdzsvaru eh, starp eh, visiem, kas piedalās eh, tautsēmniecībā. Un tajā pašā laikā mēs, protams, nedrīkstam aizmirst arī par skaidrību un noteiktību. But I suggest. Mans ieteikums uh, būtu tagad dot vārdu komisijas pārstāvjiem. Bulanžērs kundze vēlas izteikties. Vai jūs izteiktieties komisijas vārdā? Nē, tas būs Nemets kungs. Bulanžē kundzes, diemžēl, šodien nav klāt. Es vēlētos pateikties referentiem. Darbs bija patiešām intensīvs un nācās uh, konsultēties ar daudziem. Liels paldies, ka ieplānojāt eh, konsultācijas arī ar dalību valstu parlamentiem. Šis jautājums dalību valstīm liekas būtisks. Daudzas valstis skatās tieši uz jūsu komiteju, lai rastu pareizo risinājumu. Domāju, ka pirmkārtām vajadzētu norādīt, ka šeit nepastāv konflikts starp ekonomiku un pamatiesībām. Šeit galvenais, ko vajadzētu radīt, ir patērētāju uzticēšanās vajadzētu saprast, ka dati netiks ļaunprātīgi izmantoti, un tad tas nāks par labu arī ekonomikai. Tas palīdzēs jaunpienācējiem tirgū, viņu darbā, un es domāju, ka šeit ir runa gan par līdzsvaru, gan arī par sinerģijām starp augsta līmeņa aizsardzības ar pamatiesībām. Uzskatu, ka arī mm, šis laiks ir īstais, kad to darīt. Tā kā daudzās dalībvalstīs ir ļoti augsts vestarba līmenis, tad uh, noteikti, ka mēs varēsim ar šo darbu daudz ko dot. Es domāju, ka mums vajadzētu mm, strādāt pēc iespējas ātrāk. Protams, mēs nedrīkstam visu sasteigt, bet cilvēki gaida rezultātus. Tagad par ilgtermiņa ietekmi un deleģētiem aktiem. Ja mēs izņemam deleģētos aktus, tad mēs izņemam ārā paši sevi, ja runa par nākotnes darbu un konkrētiem rezultātiem. Uh, Jā, ja tiek izņemti deleģētie akti, tad it kā tiek ieliktas iekšā sīkākas detaļas, bet daudz īstenībā to nemaz nevēlas. Ja mēs skatāmies nākotnē, tad eh, mums vajadzētu domāt par to, kas tiks iekļauts regulā un kas tiks iekļauts eh, direktīvā. Un tad eh, šī, šo sīko detaļu noteikšana tiks atstāta atbildīgajām iestādēm. Jūs, protams, uztraucaties par izaugsmi, bet jums vajadzētu pārdomāt, vai patiešām ir uh, prātīgi tā rīkoties. Komisija nevēlas sākt darbu pie likumdošanas programmas balstoties uz deleģēšanu. Mums ir jānodrošina iespēja neatkarīgajām iestādēm atrast pareizo risinājumu. Mēs uztraucamies, ja šīs delegācijas tiks izslēgtas, tad nebūs īstā līdzsvara, un jūs noteikti kaitēsiet arī paši sev. Nākotnē netiks nodrošināts pareizais līdzsvars. Es vēlējos uh, to pateikt, uh, tāpēc, ka jūs tagad tieši domājat par delegāciju jautājumu. Esmu pārliecināts, ka mēs uh, labi izmantosim visus īrijas prezidentūras ieteikumus tā, lai arī politiskā ziņā mēs varētu mm, sniegt pietiekami labus rezultātus pie šīs dokumentu pakotnes. Vai prezidentūrā ir kas sakāms? Vai prezidentūras pārstāvjiem ir kādi komentāri? Lūdzu, dod vārdu Kipras prezidentūrai. Paldies, priekšsēdētāji! Tāpat kā visi pārējie, es vēlētos pateikties referentiem. Vēlētos minēt, ka visi, kas ir piedalījušies šīs dienas diskusijās, ir pauduši patiešām interesantas idejas. Ir skaidrs, ka tas ir prioritāšu augškalā Kīpras prezidentūrai un tā ir pakotnē. Vairāki deputāti to ir norādījuši. Līdz šim ir bijušas eh, divpusējas tikšanās, divas eh, padomē. Viena bija jūlijā un otrā septembra sākumā. 3. un 4. septembrī. Tāpat arī ir notikušas neformālas ministru padomas tikšanās. Tās notika Nikosijā 27. jūlijā. Tur mēs apspriedām horizontāls jautājums attiecībā uz regulu. Mēs runājām par administratīvo slogu, par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, par eh, valsts un par privāto sektoru, par deleģētajiem aktiem. Arī deputāti šodien izteicās par šiem jautājumiem. Mēs vienojāmies, ka šie dažādie temati, kas pēc savas būtības ir horizontāli jautājumi, tiks eh, apspriesti mūsu prezidentūras laikā. Mums ir notikušas arī um, tikšanās um, prezidentūras draugiem. Nākamnedēļ mēs pētīsim regulu un direktīvu divpusējā sanāksmē. Uzskatām, ka esam panākuši labu progresu pie šī dosie, jo īpaši, ja runa par personas datiem. Mēs sadarbojamies gan ar referentiem, gan ar ēnu referentiem, un esmu pārliecināts, ka šī sadarbība turpināsies arī nākotnē. Lielas paldies! Mums īsti nav daudz laika atlicis. Esmu pārliecināts, kā abi referenti darīs visu iespējamo, lai sniegtu īsu un skaidru kopsavilkumu par eh, debatēs izskanējušajiem problēmu jautājumiem. Vispirms došu vārdu Albrecht kungam un pēc tam Tucas kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies visiem kolēģiem, kas eh, piedalījās debatēs. Vispirms vēlētos pateikties par eh, to, kā notiek mūsu darbs. Jā, mēs iesaistām mūsu darbā arī ēnu referentus un citus darbiniekus. Tagad par atsevišķiem jautājumiem. Korācis Bildes kundze norādīja uz tādas visaptverošas pieejas nepieciešamību un vēršanos pret uh, problēmu fragmentāciju. Jā, tas, protams, ir galvenais, ko mēs cenšamies panākt. Uh, Mēs vēlamies konsolidēt mūsu tiesisko ietvaru, un pats par sevi tas ir milzīgs uzdevums. Mēs cenšamies rast skaidras definīcijas, pie tā mēs arī strādājam. Bet eh, vēlējos vēlreiz teikt, ka, kā jau Intveldes skundze minēja, ir jau spēkā vairāk tiesību akti ar labām definīcijām, un tieši tāpēc mums vajadzētu strādāt pie šo noteikumu īstenošanas un ieviešanas, it īpaši, ja runa par starptautisko un globālo vidi. Šeit ir vajadzīgi jauni instrumenti. Manuprāt, mums ir vajadzīgs viens visaptverošs ietvers Eiropā, un tad mums vajadzētu mēģināt to īstenot, tad, kad ir runa par Eiropas pilsoņu datu izmantošanu šajos procesos. Es domāju, ka šis mērķis ir ļoti būtisks, un mēs to arī cenšamies sasniegt. Lopes kungs minēja, mm, jautāja, kā tad mēs cenšamies to sasniegt. Startautiskā līmenī mēs cenšamies veicināt uh, iz, ieviešanu. Arī Eiropas līmenī tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs veicinām sadarbību datu aizsardzības iestāžu starpā. Tas ir ārkārtīgi būtiski, jo tas rada vienādas spēles noteikumus Eiropā. Tas ļauj uzņēmumiem vienādi apstrādāt Eiropas pilsoņu datus. Tas nozīmē, ka mums ir ne tikai viens tiesiskais instruments, bet arī vienota pieeja no tiesībā aizsardzības iestāžu puses. Mēs arī vienādā veidā interpretējam šos tiesību aktus un noteikumus. Šķiet, ka arī pilsoņi to labi uztver. Manuprāt, šeit ir svarīgi uzsvērt, ka mēs cenšamies īstenot pamatiesības, un šīs pamatiesības ir jāpiemēro. To mēs darām arī attiecībā uz šiem globālajiem izaicinājumiem, ar ko mēs saskaramies. Par laika grafiku runājot, Kirhopa kungs to pieminēja. Jā, protams, mums ir jāvirzās uz priekšu, Eiropas parlamentam ir jāievēro laika grafiks. Esmu centies to darīt. Fosa kungs un Alvaro kungs jau norādīja, ka tas nav tik vienkārši. Piekrītu jums, jo pašā sākumā es teicu, ka ja mums vajadzēs vairāk laika, tad eh, mēs to arī darīsim, mēs to izmantosim. Decembrī cerams būs pietiekami daudz laika grozījuma iesniegšanai neuzskatīšu, ka Ziemassvētku brīvdienas ir darba dienas. Mums noteikti vajadzēs uzkrāt enerģiju nākamajam gadam, jo mums vēl ir daudz kas darāms. Pēdējais par komisiju, par komisijas minēto par deleģētajiem un īstenošanas aktiem. Mēs jūs aicināsim uz otro tehnisko sanāksmi un pēc tam vēlreiz jūs aicināsim pamatot, kuros gadījumos ir vajadzīgi šie deleģētie un īstenošanas akti. Mēs vēlamies redzēt šo pievienoto vērtību, un to arī vajadzētu pierādīt. Šeit nav runa tikai par nākotni. Protams, mēs varam mainīt tiesisko pamatu, varam to darīt atkārtoti, kā to minēja padome. Taču es domāju, ka mums ir vajadzīgi līdzekļi, kā izdarīt eh, svarīgus tehniskus grozījumus pietiekami ātri. Tad šeit ir runa par to, ka tas ir jāizdara tikai īstenošanas aktos, nevis eh, galvenajos tiesību aktos. Nu, labprāt, tiksimies ar jums mūsu tehniskajā sanāksmē, un pēc tam mēs arī tad varēsim runāt par šiem deleģētajiem un īstenošanas aktiem. Final. Paldies, un tad eh, gala vārds Drucas kungam. Paldies, eh, pavisam īsti priekšsēdētāji. Ņemu vērā, ka ir atšķirīgas pieejas uh, regulā un direktīvā un kā atrisināt uh, šo jautājumu. Uzskatu, ka par to vēl ir jādiskutē. Bet runājot par uzticamiem uh, datiem, tad, tad nogaidīsim tuvākās nedēļas, paraudzīsimies, kādi būs priekšlikumi. Klauda Ernstā ierosinājums izanalizēt, kāda ir direktīvas pievienotā vērtība salīdzinājumā ar pamatdirektīvu. Uzskats ir ļoti svarīgs jautājums, tiešām šādu salīdzinājumu veiksim, bet joprojām uzskatu, ka ir nepieciešams garantēt, ka mūsu signālam ir jābūt uh, pieejai kopumā, tātad jāskata regula un direktīva kopā, tāpēc priecājos dzirdēt Kipras prezidentūras pārstāvja apstiprinājumu, ka viņi arī to atbalsta. Vēl tikai pāris vārdi par diskusiju laika grafiku, vai tas ir nosprosts pārāk ambiciozi, tātad, vai ātrums neietekmēs kvalitāti. Nu, protams, atcerēsimies, ka kvalitāte vienmēr ir augstākais mērķis, un kā Jans Albrechts tikko jau norādīja, ir nepieciešams rast risinājumus, kā panākt līdzsvaru. Bet tas pats attiec arī uz Ernsta Skunga teikto par Par datu aizsardzības nozīmību, ka vienkāršībai nevajag runāt pretī datu aizsardzībai. Yes. Uzskatām, ka pilnīgi noteikti e, saprotams, ka augsta kvalitāte ir mūsu mērķis. Bet ņemot vērā, ka šī problēma pastāv, kā datu aizsardzības noteikumi ir ļoti sarežģīti un e, pilsoņiem grūti saprotami, uzskatu, ka mums jau sākuma posmā ir jārod veidi, kā pilsoņus informēt, kā padarīt normas saprotamākas. To varētu darīt, izskaidrojot principus, ko aizstāvam, kādas vērtības gribam iestrādāt regulā. Paldies! Liels paldies abiem referentiem un deputātiem, kas iesaistījās debatēs. Tagad koordinatoru sanāksme. Tā turpināsies stundu. Tagad pāris minūšu pauze, lai deputāti, kas nepiedalās de koordinātoru sanāksmē, varētu pamest zāli. Paldies!